attiecībā pie Sandrīnas Beļie ziņojuma par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnieku un vienlīdzīgu sadali savienībā. Beļie kundze, jums ir četras minūtes runas laiks kā referentē, lai varētu pastāstīt par jūsu ziņojumu. Un uh, Jums būs eh, divas minūtes arī debatas noslēgumā, ja vēlaties to izmantot. Ja jūs eh, pirmajā runas laikā man neveicīsiet uz lapu, jūs varēsiet to izmantot beigās. Vajagkundze, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, darbie kolēģi. Pēc 20 gadiem sarunu 2010. gadā Eiropas Savienība un starptautiskā sabiedrība pieņēma jaunu stratēģiju par bioloģisko daudzveidību un Nagojas protokolu par taisnīgu pieeju un izmantošanu ģenētiskiem resursiem. Ziņojums, par ko rīt būs balsojums, būs par Nagojas protokola transponēšanu Savienības likumdošanā. Šis regulas projekts uh, ir uh, tāds, kas ļauj mums ievērot mūsu starptautiskās saistības bioloģiskās daudzveidības uh, kontekstā. Bioloģiskā daudzveidība ir mūsu dabīgais kapitāls. Priekšsēdētāja kungs. Tātad kolēģi no tulku kabīnēm man uh, Uh, saka, ka jūs lasāt pārāk ātri, lūdzu, uh, runājiet lēnāk un saprotamāk, lai visi jūs varētu uztvert. Mēs uh, tāpat nesam šeit pārāk daudz deputātu, jums ir daudz laika, lai to var labāk saprast. Tātad Ziņojums, kuru bals, par kuru balsosim rīt, paredz eh, transponēt Eiropas likumdošanā Nagols protokolu un ratificēt to pirms nākamās konferences 2014. gadā. Šis um, protokols ļaus mums ievērot mūsu starptautiskās saistības eh, bioloģiskās daudzveidības uh, kontekstā. Mūsu uh, dzīves kapitāls, bioloģiskā daudzveidība, uh, tur situācija pasliktinās. Ir, uh, trešdaļa um, sugu, kas ir apdraudētas. Šī ir uh, krīze, kāda līdz šim nav pieredzēta, un tas uh, ietekmē arī sabiedrību, ne tikai ekonomiku un vidi, bet arī cilvēku dzīvi ikdienā. Uh, Šis jautājums ir arī ļoti svarīgs mūsu attiecībās ar mūsu starptautiskajiem partneriem. Šis protokols uh, paredz ieviest uh, sistēmu, kas uh, ļaus uh, savstarpējā respekta gaisotnē uh, piekļūt šiem resursiem. Ir dažādas krīzes, ekonomiskas un citas krīzes pasaulē, un uh, šis jautājums ir svarīgs arī Eiropas kontekstā starptautiskajās sarunās Eiropa bija ļoti būtisks partners. Tā uh, uzstāja uz Nagojas protokolu pieņemšanu. Rītdienas balsojuma rezultāts uh, būs uh, noteicošs arī turpmākajās sarunās. Un rītdienas balsojums noteiks arī Eiropas lomu pasaulē vīdes kontekstā mūsu ekonomiskais modelis, kas ir ilgtspējīgāks, eh, līdztiesīgāks un paredz eh, bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu. Izaicinājumi ir daudz. Uh, Protams, bioloģiskās daudzvietības aizsardzība, bet ir arī pētniecības sektors un daudzi pilsoņi, kas ir atkarīgi no bioloģiskās daudzveidības. Ir jābūt taisnīgiem noteikumiem visiem Eiropas lietotājiem, lai uh, veicinātu pētniecību, inovācijas, atbalstītu cilvēktiesību ievērošanu un tā tālāk. Mēs varam zaudēt visu mūsu ticamību partneru acīs, ja nespērsim pareizos soļus, un tas attiec ne tikai uz bioloģiskās daudzveidības kontekstu. Iedomājieties, ja Eiropas Savienība nebūtu klāt sarunās par klimatu un Kyoto protokolu. Un, tas pats attiecas uz Nagojas protokolu bioloģiskās daudzveidības kontekstā. Uh, Mums ir jāievēro mūsu starptautiskās saistības. Bet protokola ratifikācija nebūs pietiekama, ja nebūsim gatavi eh, protokolā noteiktos mērķus īstenot mūsu likumdošanā. Tāpēc mēs strādājām eh, vidas komitejā, paldies ēnu referentiem par sadarbību un par viņu paveikto darbu. Eh, Mēs strādājam kopā, lai panāktu nopietnu un līdzsvarotu pozīciju, kas uzlabo komisijas priekšlikumu un stiprina parlamenta viedokli tajā. Daudz kolēģi uh, aizstāv šo pozīciju un uh, es gribu minēt uh, šo mehānismu. Ir jārada arī jauns inovatīvs finansēšanas mehānisms Un uh, Eiropas Savienībā vajadzētu pieņemt uh, spēcīgu uh, likumdošanu, lai novērstu bioloģisko pirātismu. Es ceru, ka katrs, kam ir atbildība, to arī uzņemsies, un es uh, lūdzu jūs, kolēģi, rīt apstiprināt uh, ziņojumu tādu, kāds tika pieņemts vidas komitejā, lai es varētu sākt sarunas ar padomu un lai varētu transponēt šo Nagojas protokolu Eiropas likumdošanā. Paldies, Sandrīne. Tagad komisāram Potočniekam vārds par uh, komisijas nostājas uh, izklāstumu. Paldies, godātais priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Vispirmām kārtām vēlētos pateikties referentei Beļjēras kundzei par ļoti pamatīgo darbu sagatavojot šo ļoti svarīgo dokumentu. Tieši tikpat lielā mērā vēlētos pateikties gan ēru referentiem, gan arī visiem referentiem, kuri bija atbildīgi komitejās. Uh, Es zinu, ka Eiropas parlaments un daudz tā doku, do, deputāti ir veltījuši daudz laika, lai iedziļinātos bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Es zinu, ka parlamenta iekšējās diskusijas par šo dokumentu un arī procedūlais ceļš nav bijis viegls. Mani tas nepārsteidz. Nepārsteidz tāpēc, ka šis jautājums par pieeju ģenētiskajiem resursiem un to adekvātu sadalījumu un izmantošanu atbildes uz šiem jautājumiem nav vieglas. No otras puses, mēs runājam par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, par to, kādas ir katras valsts suverēnas tiesības uz bioloģisko daudzveidību, par to, kādas ir pamattautība tiesības saglabāt savas uh, tradicionālās zināšanas un līdzīgi. No otras puses, tas lielā mērā ietekmē arī ekonomisko nākotni, piemēram, tādās jomās, kur Eiropas Savienība ir lielā mērā ieinteresēta nodrošinot adekvātu vidi biznesa attīstībai. Nagojas protokola pieņemšana prasīja ļoti ilgu laiku, un šajā protokolā ir mēģināts savietot visu interesēto pušu intereses. Es zinu, ka tas bija grūti, jo es biju protokolu pieņemšanas brīdī tāpat, kā tajā brīdī piedalījās arī vairāk Eiropas parlamenta deputāti. Protokols ir pieņemts, un tagad mums ir jāsāk to īstenot dzīvē. Esmu pārliecināts, ka ziņojums, kur ir sagatavojusi Beljē kundze, ziņojums, par kuru balsosiet rīt, uh, Tas būs ļoti labs pamats un dokumentācija argumentācijai tālākām Eiropas Savienības sarunām šajā sakarā. Zinu, ka komisijai būs nepatīkami brīži un vieglas sarunas nebūs, un tomēr Eiropas parlamenta vēlēšanas gaidot ir ļoti svarīgi, lai Beljē kundzei tiktu uh, sniegts mandāts trialogu sarunu vešanai. Tas ir ļoti svarīgi uzsākt trialogu par šo jautājumu pēc iespējas ātrāk. Nākamā gada jūlijas ir Nagojas protokola ratificēšanas termiņš. Šā iemesla dēļ mēs nevaram kavēties ne brīdi. Ikvienam ir jāstrādā tuvākās nedēļas un mēnešus, jo tikai tādā veidā mēs varēsim tuvināt vienošanās panākšanu starp visām Eiropas Savienības institūcijām, lai panāktu kopīgu Eiropas Savienības tekstu. Ja Eiropas Savienība un tās dalību valsts nebūs spējīgi šo protokolu ratificēt adekvātā laikā, tad mēs nevarēsim sēsties pie sarunu galda, kurš tiks uzsākts par Nagojas protokolu 2014. gada oktobrī tad mēs būsim tikai novērotāju lomā, un mums nebūs vēlēšana, mums tiesības balsot. Tam pēc būtības būs ārkārtīgi smagas un negatīvas sekas sekas, negatīvas sekas tam, cik lielā mērā Nagojas protokols tiks īstenots savienībā. Ja mēs nevarēsim piedalīties nopietnu lēmumu pieņemšanā, tad tas kaitētu Eiropas Savienības interesēm, tajā skaitā arī Savienības uzņēmumu interesēm, kuri nodarbojas ar ģenētiskās informācijas vai datu izplatīšanu vai kaut kādā veidā apstrādāšanu Eiropā un ārpus tās. Nerunāsim nemaz par to, kā tas ietekmētu Eiropas Savienības zinātniekus. Uzskatu, ka e, protokola neratificēšana būtu iemesls pārdomām, un e, tas varētu izraisīt arī likumdošanas apturēšanu un tālāku nepieņemšanu Eiropas Savienībā. Uh, Ir tādas dalība valsts, kuras ir gatavas izveidot eh, pašas savu IBS likumdošanu uz pagaidu laiku, gaidot, kamēr IBS tiks pieņemts Eiropas Savienībā. Protams, ka tas nebūtu labākais risinājums, nedz kopīgajam, nedz vienotajam tirgum, nedz arī tam, kā rīkoties uzņēmējiem, zinātniekiem un akadēmiskajām aprindām. Kā jau zināms, Nagojas protokols bija kompromisa rezultāts, un Eiropas Savienības uzņēmumiem ir pieprasīts eh, uzmanīgi izturēties pret bioloģiskās daudzveidības un ģenētisko resursu aizsardzību trešajās valstīs. Uh, Tam ir jānāk par labu gan e, patērētājam Eiropas Savienībā, un ja vēlamies to panākt, mums ir jāratificē šis protokols, jo tie ģenētiskie resursi, kuri tiek izmantot Eiropas Savienības e, teritorijā, arī tām valstīm, kurās šie ģenētiskie resursi ir iegūti, ir jāgūst kāds labums no tā. Uh, Tāpēc eh, ir nepieciešams izveidot juridisku ietvaru, kādā veidā notiks procedūāli šī labuma sadalīšana. Ja mēs to nepanāksim, tad eh, trešās valsts mūs var uzskatīt par sadarboties negribošiem un eh, var liekt savu ģenētisko resursu izmantošanu Eiropas Savienības lietotājiem. Tāpēc protokola neratificēšana kaitētu mums pašiem. Vēl vairāk, ja mēs neratificēsim protokolu laikā, tas eh, nāks par sliktu mūsu starptautiskajām saistībām, un tas ietekmēs arī mūsu starptautisko partneru skatījumu uz mums un varētu iedragāt arī mūsu uzticību. Vēl jau vairāk eh, tas var eh, gūt arī plašu atsauci citos vidas fórumos. Godātie deputāti, es saprotu, ka institūcijām ir dažāds viedoklis pirms trialogu uzsākšanas. Tāpēc jau trialogs ir kā, kā institucionāla forma ir ticis izveidots. Mēs trialogu rezultātā mēģināsim panākt kopīgu vienošanos. Es esmu pārliecināts, ka trialogu rezultātā mums izdosies panākt visiem pieņemamu kompromisu tādu kompromisu, kas nāktu par labu Eiropas Savienībai, tās zinātniekiem, tās uzņēmumiem un, protams, Savienības bioloģiskajai daudzveidībai. Ļoti labi atceros, ka jūs, daudz no jums, ar lielu kaismi palīdzēja gan man, gan arī citiem, kuri piedalījās Nagojas konferencē, lai vienotos par Nagojas prot protokolu. Uh, Visas Eiropas Savienības institūcijas, pilsoniskā sabiedrība un uzņēmēji darbojās, lai panāktu šo protokolu, kura nolūks un kura īstenošana ir ļoti cēla. 2010. gadā mums izdevās vienoties par IBS. Un tagad ir pienācis laiks vēlreiz atcerēties šo brīdi. Ir pienācis laiks vēlreiz vienoties visiem kopīgā darbā. Esmu pārliecināts, ka Nagojas protokola ratificēšana ir visu mūsu kopīgās interesēs. Un e, neaizmirsīsim, ka mums ir jāizpild arī mūsu starptautiskās saistības. Paldies! E, Komisāra kungam un tagad vārds e, Grēs kundzei. Paldies priekšsādātāji, dargie kolēģi, pirms dažiem mēnešiem mēs eh, šeit eh, runājām par biopirātismu, pret ko vajadzētu eh, cīnīties. Mēs teicām nē ģenētisko resursu koncentrācijai dažu firmu rokās. Uh, Uh, attīstītajās valstīs tam uh, būtu dramatiskas sēkas. Mēs uh, teicām nē nelegālai tirzniecībai, mēs ne, teicām nē ģenētiskiem resursiem, kas ir iegūti nelegālā ceļā. Nagojas protokols šobrīd ir vienīgais instruments cīnīt, cīņā pret biopirātismu. Un tas nozīmē arī aizsargāt pamatiedzīvotāju tiesības, aizsargāt planā, planētu, drošību, pārtikas drošību, un komisija mūs uzklausīja vismaz ar vienu ausi. Mūsu referente paveica lielisku darbu, piedāvāja līdzsvarotu dokumentu. Tātad eh, rīkosies eh, saskaņā ar to, ko esam darījuši iepriekš, un balsosim rīt par to tekstu, kas mums ir iesniegts. Paldies, Katrīna. Tagad eh, Bavēkungs. Viņš nav klāt. Viņam vajadzēja runāt uh, eh, lauksamības komitejas vārdā. Būtu svarīgi bijis arī viņu uzklausīt, varbūt viņš vēl atnāks. Un uh, tagad uz vienu minūte Levienas kundzei vārds. Zivsamības komitejas vārdā. Uh, you, Paldies, priekšsādātāja kungs! Es eh, vēlētos pateikties gan Sandrīnai Beljērs, gan manam kolēģim Hačton kungam, kura atzinums eh, tika pieņemts ar būtisku balsu pārsvaru zivsaimniecības komitejā. Ļoti rets gadījums zivsaimniecības komitejā. Patiesībā vadošā komiteja apstiprināja gandrīz visas zivsaimniecības komitejas iesniegtos grozījumus, un vēl retāka ir tāda uh, vienotība viedokļos starp NV un zivsaimniecības komitejās. Vispirms, protams, visi esam viensprātis, ka ir jādod iespēja piekļuvē ģenētiskajiem resursiem arī pamatiedzīvotājiem. Tas ir Nagojas protokolā, bet nav komisijas eh, priekšlikumā. Tādējādi Eiropas Savienībai būtu iespējams eh, paplašināt eh, Eiropas Savienības likumdošanas ietvaru darbojoties trešo valstu ūdeņos, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo divas trešdaļas pasaules okeāna un puse no zemeslodes atrodas neviena nepakļautībā. Paldies, Izabela. Tagad um, politisko grupu vārdā uz divām minūtēm pirmajai no tautas partijas vārds Guterres Kortenes kundzei lūdzu. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem iepriekšējiem runātājiem. Sandrīnē, Beļģērai un pārējiem. Bet eh, lūdzu arī saprotiet un eh, atbalstāt, lai šis dokuments varētu virzīties uz priekšu. Tas ir dokuments, kas eh, ir pieskatāms tādā starptautiskai sistēmai. Es to teicu jau manā politiskajā grupā. Mēs tiešām vēlamies sasniegt, lai visi būtu par to. Jo Eiropa īstenībā ir piesātināta ar dažādiem noteikumiem, un uzņēmumi vienkārši nevar strādāt, jo to ir par daudz. Bet labi, tas ir starptautisks dokuments, tādēļ tas ir jāpieņem. Mums ir jāstrādā šajā sistēmā. Es eh, ceru, ka komisija ir pietiekami stipra un ka mana politiskā grupa to arī varēs atbalstīt, jo tas ir taisnīgi, kas ir rakstīts, eh, kas rakstīts Nagojas protokolā, proti, ka Islāmas valstīm ir jāsaņem kompensācija un ka nedrīkst notikt pirātisms. Bet tas ir dokuments, kas vēl nav nobriedis. Mums šis brieduma process ir vēl priekšā. Arī trūkst instrumenti, lai to saprātīgi īstenotu. Mums ir tiesības un pienākumi, bet spējas noteikumi attiecībā uz, pienā... uz tiesībām nav īsti skaidri. Piemēram, zinātnē valsts, kas ir, kam ir uh, produktu katalogs, ko var ģenētiski izmantot, kam pieder šis produkts attiecībā uz tā izcelsmi. Komisija būs pietiekami spēcīga, lai īstenotu skaidru pētniecības politiku šajā jomā, jo citādi tiks radītas daudzas gaidas un uh, daudzi svās kaut ko sagaidīs un daudz uzņēmumi tiem būs kaitējums. Man būs kā grupa to varēs pieņemt tikai tad, ja nebūs šāda darbība, ja tas nebūs spēkā ar darbību ar atpakaļšu datumu. Citādi mana politiskā grupa to noraidīs. Uh, tur mēs neatkāpsimies. Paldies! Uz kolēgas. Jā, paldies tagad no sociālistiem un demokrātiem. Pāvils Poks. Paldies, priekšstādātāja kungs. Bieži strādājot pie šā dokumenta, mēs runājam, ka tas nav tik daudz par bioloģisko daudzveidību, cik par Nogojas protokolu. Uh, bet eh, mums ir jārunā arī par Eiropas Savienības seju un starptautisko apņemšanos īstenošanu, jo ja Nagojas protokols netiks ratificēts šā mandāta laikā, tad Eiropas Savienība nevarēs sēsties pie nākamās eh, konferences, sarunu galda konferences, ko ir paredzēts noturēt nākamā gada oktobrī. Būs valsts, kuras Nagojas protokolu ratificēs bez mums, un nesēžoties pie sarunu, nespēdam sēsties pie sarunu galda, mēs zaudēsim daudz kā Eiropas Savienība pieeja ģenētiskajiem resursiem ir atrunāta Nagujas protokolā un eh, valsts turpinās diskutēt par šiem jautājumiem bez mums. Eiropas Savienība pēdējo desmitgadus laikā ir izveidojusi ļoti uh, pārliecinošu uh, sarunvedēja seju, bet mēs to zaudēsim, ja šis protokols netiks ratificēts. Es vēlētos, lai neratificētu šo protokolu pat tad, ja ir dalība valsts, kuras varbūt nav tik ieinteresētas. Rīt mēs par šo ziņojumu balsosim un sniedot mandātu padomēji mēs e, nākamā gada oktobrī varēsim būt kā pilnvērtīgi sarunu vedēji. Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Tagad uh, e, Gebrandī kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. 18 gadus ilga sarunas un tad pēkšņi. Uh, 2010. gada oktobrī mēs redzējām Baltus dūmus, bija vienošanās par Nagojas protokolu, un es biju klāt, es redzēju šos Baltos dūmus. Un uh, tur bija sākotnēji konflikts starp tiem, kas vēlējās pieeja ģenētiskiem resursiem, un tiem, kuri gribēja labāku uh, dalīšanos ar šiem resursiem. Mēs, Eiropas komisija, dalību valstis, mēs, Eiropas parlamenta deputāti, uh, Mēs uh, apsveicām šo kompromisu panākšanu, jo tā bija uzvara bio daudzveidības nodrošināšanai nākotnē. Un uh, tagad vēl ir šīs nelielais šķērslis, kas jāpārvar, bet izskatās, ka tas ir sarežģītāk nekā sākotnē bija domāts, jo pēdējās dažās dienās, uh, jo īpaši daudz uzņēmumi, kas uh, aktīvi lieto ģenetiskos resursus, šķiet tagad uh, ceļ iebildumus. Uh, Un vai viņu lielākās bažas ir par juridisko neskaidrību, vai tomēr varbūt daudziem no viņiem ir um, tagad cits viedoklis par labumu dalīšanu? Man tas nav īsti skaidrs. Šeit jāpiemina vairākas lietas. Pirmkārt, šī priekšlikuma mērķis ir, uh, lai. Uh, tie, kas veic pētījumus, varētu piekļūt resursiem. Tātad šeit nav tieši runa par lauksaimniekiem, piemēram. Uh, Tātad visas garantijas, kas ir sākotnēji arī noteikts lauksaimniecības normās, tās joprojām būs spēkā. Un tagad galvenais punkts. Dažām punktā, grupām tas izskatās ir arī tāds izšķirīgais uh, punkts, un tā ir uh, izmantošana. Man tika teikts, ka e, neiekļaujot jaunu izmantošanu, šis dokuments būtu vienkārši papīra tīģeris, jo 90% no e, visiem resursiem jau ir nodrošināti uh, kolekcijās, un ja mēs neminam šeit jauno lietošanu, tad mēs runājam tikai par šiem 10%, kas atliek, un tātad kāda jēga no tā ir. Un pēdējais teikums priekšsādātāja kungs jautājums komisijai, vai tā ir, ka uh, neiekļaujot jaunu lietojumu. Mēs šeit radām papīra tīģeri, vai tiešām jūs tomēr domājat, ka tas ir būtisks solis uz priekšu labākā resursu dalīšanā un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanā? Jā, paldies, kolēģi. Tālāk runās runātāji savā vārdā. Vispirms, Dortman kungs. Paldies, priekšsēdētāji cienījamie kolēģi. Eiropas Savienība visā pasaulē ir vadošā ģenētisko produktu ražošanā un pārdošanā arī attiecībā uz augiem. To dara ne tikai jauni lielie uzņēmumi, par kuriem ir runa, to dara ļoti daudz arī mazie un vidējie uzņēmumi visā Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šie uzņēmumi būs priecīgi, jo būs jaun skaidrs noregulējums, kā viņi var piekļūt ģenētiskajiem resursiem. Tas radīs juridisko paļāvību un atvieglos arī augu audzēšanā nepieciešamo pieeju jauniem ģenētiskiem resursiem, kas šiem augu audzēšanā ir nepieciešama. Bet mēs nedrīkstam ieviest tādus noteikumus, kas uh, audzēšana Eiropā, salīdzinot ar citiem konkurentiem, pasaulē pasliktina un varbūt novad pie tā, ka tas viss aizceļos no Eiropas prom. Es domāju, ka pieci punkti ir jāņem vērā šī protokola ratifikācijā un arī ziņojumā, par kuru rīt balsosim. Mēs eh, nedrīkstam prasīt noteikumus, kas eh, pārsniedz Nagojas protokolā prasīto. Otrakārt, mēs nedrīkstam prasīt eh, spēkā esamību ar atpakaļējušu datumu. Treškārt, mums nav nepieciešama īpaša fondi, kuros tiktu turēt nauda, par kur nevar zināt, uz kurien tas viss aizies. Bet ir zināms, no kurienes tas nāk no uzņēmumiem. Ceturkārt, nedrīkst būt tādi noteikumi, kuri audzētāja privilēģi apšaubītu. Un piektais, nedrīkst būt tāda atbildības ķēde, kas uh, pārsniegtu pirmo izmantotāju. Uh, Esmu pārliecināts, ka ja mums izdosies īstenot šos piecus principus, tad Nagojas protokola īstenošana tiem, kas strādā šajā jomā, tas dos labumu un līdz ar to arī maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā. Paldies! Paldies kolēģiem Darman kungam! Tagad Klāsas kundze uz divām minūtēm. Paldies priekšēdētāju komisāru kungs! cienījamies kolēģis un kolēģi, starptautiskās vienošanās par Nagojas protokoliem ir kā tāda vadlīnija, Un tādam nu, tam arī jābūt mums Eiropas Savienībā. Tagad ir jāņem vērā tas un jānodrošina tas, ka šis labais starptautiskais pamats Eiropā nebūtu Eiropā sarežģīts un lai šī dokumentācija nebūtu apgrūtināta, jo Eiropā ir jāpaliek konkurētspējīgai sarežģījumā trešajām valstīm. Būtiski tas, ka Eiropas Savienības prasības biodaudzveidības atbilstībai parāda, kāda īpaša loma šim jautājumam par tiks produktu ražošanā un lauksaimniecībā. Arī nākotnē būs nepieciešamība veicināt lauksaimniecisko ražošanu. Tikai tā var atbildēt izvērtinājumiem, ko rāda lauksaimniecības produktu nodrošināšana pasaulē un nodrošināt to, ka tas labums, ko var saņemt no ģenētiskām resursiem, tas nāk par labu visiem. Atzētāju vērtība un viņu aizsardzība Eiros parlamentā jau ir tikusi atzīta. Ta, tika pieņemta uh, arī pakete par kopienas patentu. 10. māja 2012. gada paziņojums par patentiem bioloģiskajās procedūrās. Tur arī par to bija runa. Šis pamatprincips ir jāievēro arī nākotnē. Ir jābūt juridiskajai drošībai, lauksaimniekiem, lauksaimnieciskai inovācijai un vienlaikus ir jārūpēs par to, lai re, ģenētisko resursu sniegtais labums patiešām tiktu nodrošināts. Zemniekiem arī nākotnē ir jāvar izmantot ģenētiskie resursi tādā formā, kurā to sākotnēji ir ieplānojušie pirmie šie, šie radītāji. Es uh, uzskatu, ka vajadzētu būt li līdzsvarotai un tādai mm, praktiskai īstenošanai Nagojas protokolam Eiropas Savienībā. Un es gribētu eh, arī teikt, ka komisijai vajadzētu būt arī sarunu vešanas eh, mandātam un lai nebūtu pieņemt lēmumu, kas būtu pret mums. Paldies Kristai Klāsai. Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Ir tikai viens runātājs. Lūdzu, jums tā viena minūte laika. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán... Paškas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šis regulas projekts parāds starptautiska nolīguma transponēšana Savienības likumdošanā. Nagojas protokols ir būtisks instruments ciņā pret biopirātismu un parāds taisnīgu ģenētisko resursu izmantošanu. Uh, jo uh, ieguvums uh, un pēļņa no šiem resursiem parasti uh, nonāk attīstīto valstu rokās, un resursi galvenokārt nāk no jaunatīstības valstīm. Bet šajā priekšlikumā pietiekam nav uzsvērta uh, līdzsvarotā pēļņas izmantošana no ģenetiskiem resursiem, un mums vajadzētu vairāk uzsvērt to, ka ar patentiem uh, Patentos vienmēr vajadzētu nosaukt eh, ģenētisko resursu izcēlsmi un eh, apliecināt, ka tie iegūti likumīgā veidā. Mums vajadzētu arī palīdzēt eh, vietējiem iedzīvotājiem, kas, kuru um, tradicionālās zināšanas palīdz produktu radīšanā. Mums vajadzētu to precīzāk formulēt. Um, Un tikai tad mēs varēsim uh, tiešām īstenot protokolu ideju. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad Potošņikunga. Thank you, I will not be long. Paldies. Gari nerunāšu. Vēlējos vienīgi atbildēt uz uh, to jautājumu, ko man ļoti tiešā veidā uzdeva Brandīkungs. Nē, Priekšlikums, ar kura palīdzību mēs KBC noteikums eh, vēlamies īstenot, tā ir regula, kura, kā mēs daudzreiz esam uzsvēruši no komisijas puses, komisijai tā īpaši nepatīk. Un tomēr uzskatu, ka ziņojums var būt ļoti laba argumentācija starp Eiropas Savienības institūcijām. Es uzskatu, ka starp institūcijām esošie atšķir, institūcija atšķirīgie viedokļi, jā, tie ir atšķirīgi un tomēr mums vajadzētu tuvināties viedokļos, lai Eiropas Savienībai tiktu piešķirts mandāts, kurš ļautu, kā jau šeit izskanēja, sēdēt un runāt pie sarunu galda, ne tikai sēdēt. Uh, jo, ja mums nebūs sarunu vešanas mandāts, tad sekas tam var būt dramatiskas. Jau pagājušajā gadā mēs nonācām pie secinājuma, un pie tāda paša secinājuma nonāca arī parlaments, eh, pamudinot komisiju ratificēt Nagojas protokolu. Un sagatavot komisijai ra, uh, eh, Nagojas protokolu ratificēšanas eh, dokumentu. Rītdienas balsojums par KBS regulu Eiropas parlamentā būs būtisks solis pretim tam, lai Eiropas Savienība varētu izpildīt savas apņemšanās. Paldies! Jā, liels paldies par šiem debatēm. Tās es tagad slēdzu un došu vēl vārdu divām minūtēm Baģēkundzei. Lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Man nebūs vajadzīgas divas minūtes. Debats bija ļoti bagātīgs. Vēlreiz paldies visiem ēnu referentiem. Šobrīd es gribētu uzsvērt tikai vienu lietu. Ja ziņojums tāds, kāds tas tika pieņemts vidas komitejā, rīt zaudēs savu saturu, tad uh, mandāts uh, sākt sarunas ar padomi, konstruktīvas sarunas, uh, līdzsvarot sarunas, tas būtu jāatliek. Tad uh, mērķis taču ir ratificēt pēc iespējas drīzāk nākojas protokolu, bet, manuprāt, mums arī šeit ir arī patiesa uh, atbildība Eiropas Savienības pilsoņu vārdā un Eiropas uh, interešu vārdā un nevis nacionālo interešu vai kādas nozars interešu vārdā. Mums ir pienākums uh, uh, Eiropas pilsoņu uh, intereses aizstāvēt un strādāt to vārdā. Un mums ir jāizstāv tāda pozīcija, kur var atbalstīt pilsoņi, uh, kas eh, mūs bagātinās un kas eh, dos vislielāko labumu Eiropas pilsoņiem un sektoriem. To gribēju uzsvērt. Jo, ja ziņojuma eh, saturs tiks noplicināt, tad mēs nevarēsim pietiekam spēcīgi uzstāties starptautiskā arēnā Korejā 2014. gadā paredzētajā konferencē. Tātad balsojums rīt būs izšķirīgs svarīgs. Uh, un vides komitejas pozīcija tika ļoti ilgi apspriesta, un tas ir līdzsvars, kas, manuprāt, ir jāaizstāv. Pieminēšu tikai vienu lietu. Tad, kad mēs runājam par jaunu lietošanu, mēs nerunājam par retroaktivitāti, proti tas neatieksies uz iepriekšējiem gadiem. Tā ir nepareiza interpretācija. Es biju Nagojā un uh, mandāts toreiz padomēji uh, sarunās ar Āfrikas Savienību un ar trešajām valstīm bija tāds, ka mēs neakceptējam retroaktivitāti. Un es tagad necenšos to atkal ieviest, un tāpēc nevajag par to uh, zaud, uh, diskutēt, tas, tā mēs tikai zaudējam laiku. Tātad šeit nav runa par to, te ir runa par to, kā. Uh, viens noteikums attieksies uz visiem ekonomikas dalībniekiem Eiropā. Jaunās lietošanas jautājums ir arī juridiskās noteiktības jautājums, lai novērstu konkurences kropļojums Eiropas Savienībā. Es ar to arī noslēgšu priekšādādā, bet iedomāsieties, ka um, mēs brauktu pa nacionālo ceļu, uh, 110, ar 110 km stundā. Un mēs tad izdomājām nobremzēt līdz 60 eh, km stundā. Jo tieši šajā uh, uh, gadījumā uh, tie, kas uh, uh, bija nopirkuši iepriekš uh, mašīnu, uh, varēs braukt joprojām ar 110 km stundā, un tie, kas no jauna pirks mašīnas, tiem būs jābrauc ar maksimālo ātrumu 60 km stundā. Nu, es ceru, ka es biju pietiekami skaidra. Uh, Tātad, ja mēs runājam par jauno lietošanu, tad eh, tas nenozīmē, ka nākotnes protokols tiks tiebā uz eh, um, iepriekšējiem uh, līgumiem un darbošanos, bet šeit ir runa par līdz, vērtīgu līdzsvarotu pieeju. Jā, paldies. Debats par šo jautājumu ir pabeigtas. Balsojums būs rīt 12. Tālāk darba kārtība ir eh, mutisks jautājums komisijai par Eiropas Savienības iekšējo drošību.